deputātu. Tagad sāksim ar balsošanu. Un uh, pirmais uh, ziņojums, ko skatīsim, ir Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana, Volvo traks lieta, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad Novakova ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana tehniskā palīdzība pēc komisijas iniciatīvas, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Fernandes eh, ziņojums projekts eh, budžeta grozījumam numur viens eh, par Ar roku lūdzu pret. Atturas noraidīts. Piektais pants par. Pret. Atturas pieņemts. Apsvērums E par. Pret. Atturas pieņemts. Balsojam par visu rezolūciju. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. ar ziņojums revīzijas palātas locekļu iecelšana Samo Jereb. Aizklāta balsošana, sākam balsot. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Šalta ziņojums, revīzijas palātas locekļa iecelšana, Mihails Kozlovs. Aizklāta balsošana arī šeit sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais šalta ziņojums, revīzijas palātas locekļa iecelšana, Jan, Jans Gregors. Aizklāta balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Nākamais šoltais ziņojums revīzijas palāts locekļu iecelšana Ladislavs Balko. Joprojām aizklāti. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Revīzijas palātas locekļa iecelšana Janoš Vojcehovskis. Aizklāti balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un nu, tagad skatīsim um, iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamenta 106. pantu aktīvās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana. Vīdes komitejas uh, rezolūcijas priekšlikums, 1. pants, 44. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. Devītais grozījums arī pirmajā pantā personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noreidīts. 32. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Grozījums 34. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Un nu, beidzam balsot. Noreidīts. Tagad desmitais grozījums, deviņās daļās, pirmā daļa, ar roku, roku paceļot par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Un piektā daļa rūk paceļot par, pret, atturas, pieņemts. Sestā daļa personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums atkrīt grozījums 11 ar mutisku grozījumu no Dalē kundzes lūdzu. Ar mikrofonu lūdzu. Vai darbojas? Protams, ka darbojas. Priekšsēdētāja kungs, ja es ierosinu kompromisu un e, šādu grozījumu 11. E, punktā pirmajā daļā. Mēs vēlamies atjaunot e, glifosāta apstiprinājumu septiņiem gadiem. 2009. gada regulējums ļauj mm, komisijai atsaukt glifosātu no aktīvo vielu sarakstē, ja uh, tā nepilda uh, prasības, ko izvirza pret aktīvajām vielām. Labi. Tagad mēs balsojam par 11. grozījumu divas daļas, ar, uh, ņemot vērā šo mutisko grozījumu. Par pirmo daļu sākam balsot ar personālu balsojumu. Priekšsēdētājs uh, izsludina nelielu pārtraukumu priekšlikumu, lai, jo 40 kolēģiem ir iebildumi. Viņi cēlušies kājās. Un tagad eh, kāda jums ir problēma? Nē, vēl nav par vēlu. Atvainojiet, jums ir kāda problēma, acīm redzami. Nu, bet mēs te neesam eh, cīņu laukā. Un kolēģi, kam ir problēma, nu, varbūt tā kā, kā kaut kas tika nokavēts eh, tulkojot arī, bet eh, jums, protams, ir tiesības izteikt iebildumus. Un tā kā bija vairāk par 40 kolēģiem, kas uh, uh, iebilda pret šo papildinājumu mutisko, tad tas atkrit. Un tagad gan sākam balsot par 11. grozījumu divās daļas, bet bez mutiskā grozījuma. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums atkrīt, 46. grozījums personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47D grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums pats liet roku par pret, atturas, pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 12. Atceļot roku par, pret, atturas, pieņemts 48. grozījums 12. Jūs vēlaties pārbaudīt 12. un pārbaudīsim par 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums divās daļās personāla balsojuma abas. Pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums roku par pret atturas noraidīts. 38. grozījums. 37. valdes pārbaudiet. Labi. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. grozījums roku par pret atturas noraidīts. 50 par pret atturas noraidīts. 13. divās daļās roku un par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51D roku par, pret atturas noraidīts. 14 par, pret atturas, pret, tātad atturas pieņemts. 19 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 roku par pret atturas pieņemts. 1 par pret atturas noraidīts. 15 personāla balsojums par pret Tas ir sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 16 personāla balsojums un sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Apsvērums D39D personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. E apsvērums 40D grozījums. Pēc nobalsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa arī pēc nobalsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums. Roku pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noredīts. 41. grozījums par pret vēlaties pārbaudīt par otro, otro daļu. Ceturtajā grozījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 41. grozījums ar roku. Nē, atkrīt, atkrīt, saka priekšsēdētājs. Un tagad O apsvērums, piektais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. R apsvērums 42D, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. U apsvērums. Personāla balsojums. Sākam balsot. 43D ir grozījums, par ko balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Dubultvē apsvērums, astotais grozījums, roku par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums, arī personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. roku par pret atturas noraidīts. 25. grozījums. Vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums roku par pret atturas. Jums uh, tiešām jāpaceļ roka. Mums jāpārbauda tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 27. grozījums roku par paret atturas noraidīt. Pārbaudīt. Labi. 27. pārbaudīsim. Sākam balsot. 28. personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. roku atcerot par pret atturas pieņemts 30. Roku par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 31. grozījums roku par paret atturas. Pārbaudīsim. Tā būs drošāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad um, balsosim par rezolūcijas priekšlikumu kopumam. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad skatīsim Kalnietes ziņojumu. Es mainīgā globālā vidē saistītāka, strīdīgāka, sarežģītākā pasaule. Kurš lūdzu vārdu? Neviens? Labi. Pēc trešā panta pirmais grozījums trīs daļās. Pirmā daļa roku par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Trešā daļa. Roku par, pret, atturas pieņemts. Par piekto pantu divas daļās personāla balsojumu sākam balsot un beidzam balsot par pirmo daļu. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais pants, trīs daļās personāla balsojumu. Par pirmo daļu sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Devītais pants, sākotnēs teksts, personāla balsam sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais pants, trīs daļas, personāla balsam pirmā daļa sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. pants, sākotnēs teksts, personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Uh, pants, sākotnēs teksts, uh, divās daļās, pirmā daļa, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 17. pants, sākotnes teksts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 23. divas daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 26 personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 sākotnēs teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 pants, otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Apsvērums C divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pēc apsvēruma N divās daļās Pirmā daļa par pret atturas pieņems. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Bet to vislabāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsveicu uh, Kalnietes kundzi. Un mēs ejam tālāk. Mecerika ziņojums par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu pārskatīšanu. Trešais pants, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 65 priekšlikuma tekstā divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. 89 sākotnējā tekstā, divas daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 90 personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110 eh, priekšlikuma tekstā divās daļās eh, roku. Pirmā daļa par. Pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas. Pieņemts. Svēlties pārbaudīt otro daļu 112. daļu mēs pārbaudām, sākam balsot un beidzam balsot. Noredīts. Jā, bet jums tiešām jāceļ augšā tās rokas, lai es varu sareiķināt. 149 priekšlikam tekstam atsevišķi par, pret, atturas. Es teiktu pieņemts bet pārbaudīsim, labi, tas arī nekaitēs. Beidzam balsot. Pieņemts. 145, pirmais grozījums roku par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par visu tekstu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Un tad turpināsim. Un tālāk mums ir rezolūcija par zika vīrusu. Un tad tas ir priekšlikums no NV komitejas pēc 7. punkta 5. grozījums, kas pār, pret, atturs, noraidīts 6. kas pār Pārbaudīsim iepriekšējo piektais grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts pirmais grozījums pēc desmitā paragrāfa, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts 13. sākotnēs teksts, sāk, pirmā daļa, kas par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 15. punkts, sākotnēs teksts, 5. daļās par pirmo daļu, kas par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts trešā daļa pār. Pret. Atturs. Ceturtā daļa pār. Par trešo daļu pārbaudīsim trešās daļas balsojumu. Sākam balsot. Par trešo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturs pieņemts. Piektā daļa pār pret atturs pieņemts. Otrais grozījums pēc 19. punkta, kas pār pret atturs pieņemts. 19. paragrāfs atkarīja 33. divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Apsvērums M, ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Apsvērums U, trešais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk par visu rezolūciju kopumā sākam balsot, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk situācija Polijā. Pirms balsosim par šo rezolūcijas priekšlikumu, ir priekšlikums atcelt šo balsojumu. Kamāla kungs piedāvā nebalsot. Tagad eh, Kamāla kungs ir izteikties lūdzu. Paldies. ECR grupas vārdā es iesaku atlikt šo balsojumu par situāciju Polijā viens no 5, 1, 19. Timermaņa kungs pagājušajā nedēļā bija Polijā, lai veiktu dialogu ar Polijas valdību, un tas bija ļoti konstruktīvi. Pēc dažām dienām viņš atgriezīsies vēl uz dialogu turpināšanu. Atliksim balsošanu līdz tam. Domāju, ka parlaments labāk dotu priekšroku draudzīgam risinājumam dialoga veidā, nevis mest dubļus uz valdību. Parlamentam vajadzētu palīdzēt šī ras, risinājuma rašanā draudzīgā veidā saruna ceļā starp komisiju un, Eiro, un polijas valdību. Domāju, ka politiska rezolūcija tam nenāks pa labu. Varbūt man piekritīsiet. Paldies. Proposta, sentiamo, se c'è un oratore. Tādā gadījumā redzēsim, kas atbalsta šo iniciatīvu. Višņevskas kundzei ir vārds. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. 15. E, janvārī mēs lūdzām, lai Eiropas komisija norāda uz juridisko pamatu, uz kāda Eiropas komisija drīkst iejaukties polijas iekšējās lietās. Mēs lūdzām, lai mums norāda uz līguma pantu, kas ļauj šādi iejaukšanos. Un tagad ir pagājuši trīs mēneši un joprojām atbildes nav. Uh, bet tomēr sešās nedēļās ir jāatbild uz šādu jautājumu. Komisija nav spējīga mums norādīt līguma pantu, kas pieļauj šāda veida iejaukšanos, jo acīm redzot šādu pamatu vispār nav. Kāds dalība valsts iejau, iekšanās, kādas valsts iekšējās lietās ir klajā pretrunā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem. Un tāpēc es arī uzskatu, ka mums balsojums ir jāatliek līdz brīdim, kad komisija spēja norādīt šādu pamatu. Ja jūs gribat eh, šādi rīkoties. Jūs gribat uzlabot eh, tiesisko situāciju polijā, tāpat laikā jūs pārkāpjat paši savus eh, likumus. Ja jūs mm, bojājat poliju, tad arī visai Eiropai būs sliktāk. Paldies. Jā, jūsu ideja izskanēja ļoti skaidri. Vai vēl kāds grib izteikties par šo jautājumu, kas grib pret eh, izteikties, pret Kamal kunga priekšlikumu? Pitēlis kungs, lūdzu. Es eh, tomēr pazemīgi gribētu atgādināt visiem deputātiem, eh, ka katrai valsts valstī ir brīvs tiesības iestāties Eiropas Savienībā. Nevienu valsts nevar, pies, nevar piespiest iestāties Eiropas Savienībā. Un, ja e, kāda valsts ir izvēlējusies šādu ceļu, tad šai valstī noteikti ir jāizteno un jāciena arī Eiropas Savienības likumdošanu, jā, jāizpilda visi likumi. Tātad šeit nav runa par kaut kādu iejaukšanos iekšējās lietās. Gluži pretēji, šeit ir likumīgs pienākums e, arī cienīt visus uh, iesaistītos Eiropas Savienības institūciju intereses, eh, un Polija ir daļa no mūsu ģimenes, un mēs esam ļoti noraizējušies, esam interesēti, lai arī Polijas iedzīvotājiem būtu nokārtota šī situācija, un šajā rezolūcijā nekas cits nefigurē, kā tikai Venecijas komisijas rezultātu tālāka analīze. Venecijas komisija skaidri paudusi savu eh, viedokli, un mēs gribam, lai Venecijas komisijas lēmums arī tik, valdība Polijā īstenotu. Paldies, Pitēlis kungs! Tagad balsosim. Izskanēja eh, priekšlikums atlikt uz vēlāku laiku eh, šo balsojumu. Nu, to piedāvāja Kamalkungs. Mēs sākam balsot personāla balsojuma formā. Beidzam balsot. Eh, šis priekšlikums ir noraidīts. Tad Mēs atgriežamies pie rezolūcijas priekšlikuma, tātad 5. paragrāfs, 3. kas par pret atturs pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums - sākam balsot. Pret. Kas par pret? Atturs. Noraidīts pēc B apsvērumu otrais grozījums. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā. Balsojums ir personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Balsošana beigusies, tagad nāk. Iesim pie balsu skaidrojumiem. Mazliet pagaidīsim, lai lielākā daļa no jums varētu aiziet.